agree, Dargie kolēģi, jūsu laipnu atļauju sāksim darbu, jo mums ir īpaši viesis ieradies. Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums vēlēsies izteikties arī debatēs, kas notiks jau pēc īsa brīža. Labrīt! Laipni lūgt, komisāra kungs! Mūsu sēde tiks pārraidīta internetā un ir pieejams tulkojums visās ITRE komitejā parasti pieejamajās valodās. Pirms uzsākt struktūrētu dialogu ar komisāru Čerī Bretonu, gribēju jums izklāstīt dažus īsus paziņojumus. Pēdējo reizi ir klāta kolēģi no apvienotās karalistes. Es gribēju komitejas sevis paša un sekretariāta vārdā pateikties apvienotās karalists kolēģiem par visu viņu ieguldījumu šajā laikā. Kopīgajā darbā man ir jāpauž nožēla, ka jūs dodaties prom, ka jūs stājaties ārā no Eiropas Savienības, bet, protams, ir jāciena arī uh, tautas viedoklis, un mēs um, ceram ar jums izveidot jaunas, labas attiecības, ņemot vērā mūsu kopīgās vērtības un intereses, kas um, ir tāds ļoti plašs spēks spektrs. Runājot par apvāršņa programmu un uh, izpēti, ITRE uh, šajā darbā ir iesaistīta ļoti aktīvi un noteikti mēs turpināsim uh, tādā vai citādā formā sadarboties šajos lauciņos ar apvienoto karalisti. Pēc pateicības un atvadu vārdiem apvienotās karalistes deputātiem. Vēlējos šeit laipni lūgt Čerī Bretonu, kas ir vienotā tirgus komisārs, bet tāpat viņam portfelī ietilpst rūpniecības politika, MVU, kosmos un arī digitālā politika. Gribēju viņam pateikties par ierašanos šajā sēdē. Un kā komisārs eh, Bretona kungs šeit eh, parādās pirmo reizi, viņš gan jau eh, bija šeit uzklausīšanā, un mēs ļoti labprāt gribētu dzirdēt, ko komisija varētu teikt par rūpniecības stratēģiju un arī citiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Tiek runāts par Eiropas aizsardzības industriju un tāpat labprāt gribētu ko vairāk dzirdēt par Eiropas uh, koordinēto pieeju mākslīgā intelekta jomā. Mēs par to jau esam apspriedušies, par Eiropas datu stratēģiju. Te Mm, komisāram noteikti ir uh, daudz tādu vērtīgu ideju un priekšlikumu, un vēlētos dzirdēt arī, kā piesaistīt pietiekami daudz uh, finansējuma jaunai digitālās Eiropas programmai, uh, paredzot asās diskusijas par budžeta resursiem nākamajā DFS. Mums ir paredzēta pusotra stunda Komisāra kungs uzstāsies 15 minūtes, tad būs pirmais diskusija rauns ar koordinatoriem un tad komisāra kungs atbildēs uz jautājumiem un tad būs otrā diskusiju kārta, kurā uzstāsies pārējā kolēģi, kas nav koordinatori. Dargie kolēģi! Lūdzu, tad, kad komisāra kungs sāks savu uzstāšanos, paceliet uz augšu kartiņas ar saviem uzvārdiem, lai sekretariāts pierakstītu, ja vēlties izteikties, lai nevienu neaizmirstu. Es domāju, ka interese un entuziasms burtiski virmo zālē un kolēģi jau ir gatavi pieteikties runāšanas sarakstam. Bet Lūdzu, atstājiet kartīti apvērstu pietiekami ilgi laiku, lai um, sekretārāts varētu jūsu vārdu pierakstīt. Un tagad došu vārdu uz 15 minūtēm Bretona kungam, lai viņš stāsta par industrijas politikas nākotni. Paldies! Thank you, uh, thank you, Mr. Paldies, paldies, priekšsādātāji kungs! ar jūsu laipnu atļauju runāšu franču valodā, ja jums tas ir paprātām trop bien notre langue. Tātad tie, kuriem tik labi nesaprot franču valodu, paņemiet lūdzu austiņas un eh, priekšstādātāji kungs godātie deputāti, esmu pagodināts eh, ar jums eh, tikties šeit. pēc mūsu pēdējās tikšanās, pēc tās ir paveikts daudz darba, un es centīšos visu izstāstīt 15, 16 minūtēs. Man ir ļoti plašs portfelis, rūpniecība, MVU, kosmos, aizsardzība un digitālie jautājumi. Uh, ir uh, vairākas iniciatīvas, kas tiks prezentētas. Esmu arī konsultējies ar savām, saviem līdzstrādniekiem, ar jums, un uh, tas bija ļoti uh, bagātinošs process, un mēs uh, kopīgiem spēkiem uh, veidojam šo vīziju. Un uh, tātad 19. februārī pro, prezentēsim mūsu mērķus uh, datu un mākslīgā intelekta jomā un arī uh, mēs uh, veidosim datu stratēģiju, jo mākslīgais intelekts ir saistīts ar datiem un tādēļ Es domāju, ka man šis uzdevums tiks uzdots papildus. Tālāk 4. martā ierosināsim industriālo stratēģiju balstoties uz pamatajā, pamat pārveidojumu asīm gan uh, digitālie aspekti, ekoloģiskā pārveide, eh, pamata tehnoloģijas, lai nodrošinātu suverenitāti un iekšējais tirgus. Rīt kolēģijai prezentēšu mūsu pieju eh, pamata tīklu drošības garantēšanai. Šeit ir runa par 5G tīkliem Un arī ļoti svarīgi ir uh, industriālie mērķi. Man uh, šis, um, šī joma ir īpaši tuva. Tātad mēs esam aktīvi ķērušies pie darba, kā jūs to redzat, un esmu uh, tiešām uh, ļoti interesēts uh, viedokļu apmaiņā ar jums. Un sāksim uh, runāt par visiem šiem uh, elementiem. Uh, secīgi un vispirms digitālais, digitālā joma un uh, uh, mākslīgais intelekts. Jūs visi esat uh, piedalījušies tādā vai citā veidā manā uzklausīšanā, pirms mani apstiprināja komisāra amatā un jūs zināt, ka šo jomu es tā nedaudz pārzinu, un es atspēgoju ideju, ka Eiropa globālā mērogā atpaliktu šajos jautājumos. Daudzi mūsu konkurenti mums dod tādus negan, negatīvus signālus, ka mēs it kā esot atpalikuši, manuprāt, uh, nekas vēl nav izšķirts šajā jomā, tīpaši rūpniecībā un pie tā atgriezīšos pēc īsta brīža. Tātad šī stratēģijas pamatā ir uh, nostādnes uh, izmantot industriālos datus. Ja mēs paskatāmies, kā ir veidojušās lielās platformas, pirmkārt tika, protams, tās veidojot izmantot personu dati. Šeit ir milzīgi privāto datu apjomi. Uh, šādi dati ir akumulēti tīpaši ASV Ķīnā, jo šie tirgi ir ļoti integrēti attiecībā uz datiem. Tāpat arī praksē, kā šie dati tiek iegūti ārpus mūsu teritorijas, arī ir dažkārt tāda strīdīga un mūsu spēkā ir personas datu aizsardzības regula un kopš ir uh, Līdz tam brīdim, kamēr šis regulējums tika ieviests, lielie spēlētāji izmantoja šo laiku, lai iegūtu savā rīcībā personas datus. Es bieži to saku, ka dati ir uh, mūsu uh, kopīgā īpašuma mantojuma sastāvdaļa, gan runājot par personām, gan par uzņēmumiem, kuri šos datus rada. Un tas uh, palīdz uh, arī izstrādāt algoritmus, jaunas aplikācijas. Un Eiropā uh, datu, dati tiek uh, vērtēti kā 4% no IKP 730 miljārdu eiro. Labās ziņas ir tādas, uh, atvainojiet par metaforu, ko izmantošu, Tātad uh, uz planētas mūsu rīcībā ir 40 zeta baitu datu. Un tagad šīs datu apjoms divkāršojas ik pēc pusotra gada. Tātad šobrīd ir 35, 40 zeta vai 40 tūkstoši miljārdu uh, baitu un uh, manā pilnā termiņa beigās tie būs jau gandrīz 180 zetabaiti. Tā kā Eiropa kontrolē un pārvalda apmēram ceturto daļu pasaules uh, datu radīšanas, tad uh, pēc uh, pieciem gadiem šis uh, datu apjoms Eiropā būs tāds kā kopējs datu apjoms pasaulē. Un šeit ir uh, uzņēmumu sadarbība, un tas attiecas uz uh, saistītajiem uh, objektiem. In, uh, priekšmetu internets. Uh, un uh, tāpat uh, autonomās automašīnas, slimnīcas un uh, daudzas citas jomas. Mums ir jāpiedāvā risinājumi, lai šie dati, kas uh, uh rodas Eiropā, tiktu arī apstrādāti Eiropā un lai mēs gūt, varētu izmantot tos inovācijām un uh, uzņēmumu attīstībai un pilsoņu labā. Tālāk par uh, šiem uh, šīm lietām, kas ir piesaistīts internetam. 2030. gadā būs aptuveni 500 miljārdi šādu lietu. Un uh, iedzīvotāju skaits ir 7 līdz 8 miljārdus pasaules. Tātad uh, viss tas mums stāv vēl tikai priekšā šī attīstība, un mums uh, tas viss ir jāspēj izmantot uzņēmumu labā, bet mēs īsti īstenojam arī tādu pieju, ka citu, citu valstu uzņēmumu var pie mums darboties, bet pēc mūsu noteikumiem. Tātad es gribu teikt, ka nav runa par protekcionistisku pieju, bet tomēr mēs nedrīkstām būt naivi, mums jāapzinās, kāda ir reālā situācija. Es esmu uh, Uh, Eiropas komisārs, kas ir atbildīgs par uh, uzņēmumiem, uh, MVU un uh, jaunu uzņēmumiem. Tātad mums tā, ir jāpalīdz šiem uzņēmumiem attīstīties un uh, arī iegūt jaunus tirgus ārpus Eiropas Savienības pēc tam. Un es gribētu uzstāt uz šo punktu. Uh, sākotnēji bija uh, Tātad paredzēts simts dienu laikā nāk klajā ar iniciatīvām par mākslīgo intelektu, lai būtu skaidrs, kāda ir šī joma. Un tātad šis būs otrais elements mm, paziņojumam, kas tiks publicēts marta sākumā. Kā es teicu, mākslīgais intelekts ir eh, svarīgi dati, kam ir vērtība, kas ir saistīta ar mūsu vērtībām, kad mēs izstrādājam algoritmus un uh, tie noved uh, eh, aplikāciju, ar aplikāciju starpniecību pie mākslīgā intelekta, tādēļ mums ir jāpārvalda visa šī ķēde un ieskaitot arī datu pārvaldīšanu. Mums ir nepieciešama tāds mākslīgais intelekts, kas ir ētisks, atbildīgs, kas iedveš uzticību, kas balstās uz mūsu vērtībām un ir saskaņots ar vispārējo datu aizsardzības regulu. Tā tad par to mēs publicēsim balto grāmatu, neiedziļinoties šobrīd detaļās, es teikšu, ka akcents tiks slikts uz datu būtību, kas palīdz izstrādāt algoritmu, kādi ir šie dati, kā tie ir apkopoti, iegūti, vai tie ir saskaņojami ar mūsu pašu regulējumu, tā skaitā datu aizsardzības e, regulu. Tātad šie jautājumi ir jāuzdod jau pašā sākumā un, protams, tam visam ir jābūt uh, ētiskam, bet nevar gaidīt uh, jau vēlāku posmu, lai to visu regulētu. Un mums ir arī jānodrošina tas, lai tas būtu visu interesēs darīts ja mēs koncentrējamies tikai uz aplikācijām, kas tiek veidotas uz šo datu bāzē, bāzes, tad, protams, lielie uzņēmumi var izmantot šo iespēju, bet citiem mazākiem uzņēmumiem tad šādas iespējas nebūs. Ar mākslīgo intelektu Mēs eh, tiek eh, veidotas gan tādas standartizētas aplikācijas, bet ir arī tādas eh, um, svarīgākas, izšķirošākas aplikācijas, tādēļ mums ir arī jāspēj nošķirt šo uh, mākslīgā intelekta pielietojuma jomas, teiksim, attiecībā uz medicīnu, veselības aprūpi, uh, No otras puses, ja ir kaut kāds citāds uzvedības modelis, uh, uh, analizēts, tad ir cita pieeja. Tātad šeit ir jābūt savu veidu dihotomijai. Tas ir uh, pirmais punkts, uh, runājot par datiem. Nākamais punkts ir 5G. Man bieži uzdod jautājumus par šo jomu. Tātad telekomunikācija tīkli šobrīd uh, kā to nosaukums norādā, īsteno nodrošina komunikāciju vai saziņu no viena punkta ar, starp diviem punktiem. Bet uh, nav šie tīkli paredzēti, lai varētu analizēt šādus milzīgus datu apjomus. 5G šeit ir cita pieeja. Tas nav 4G, plus, bet gan pilnīgi jauna tīkla arhitektūra, kurā uh, ir visā eh, tīklā sadalīta datu analīzes eh, spēja un mākslīgais intelekts, tā skaitā arī antenu skaits ievērojami palielinās, izmantotas tiek citas frekvences. Varbūt eh, lokālas antenas ar 4,5 GHz frekvence, tātad neliels attālums, bet uh, liels datu apjoms var tikt pārvald, eh, pārraidīts. Un varbūt arī augstākās frekvences 4 eh, GHz un tad var ļoti ātru datu pārraidi nodrošināt abās, abos virzienos, tur izmantot, piemēram, autonomās, autonomās mašīnas vai var izmantot rūpnīcās, un arī ir iespējams uh, veikt uh, aprēķinus datu apstrādi turpat uh, pie antenu tuvumā. Un visu šo iemeslu dēļ tieši dalību valsts un parlaments arī pie mums vērsās 29. martā, ja nekļūdos, aicinot komisiju ķerties pie lietas. Un es gribu šoreiz uzslavēt mūsu kopīgo darbu, ko veic parlaments, dalību valstis un komisija, kura rīkojas uzklausot gan dalību valstu, gan komis, eh, parlamenta ieteikumus eh, attiecībā uz eh, risku izvērtēšanu. Tas jau ir paveikts. Un kopš šā pagājušā gada Kopš oktobra mēneša jau tas uh, būs viss zināms šogad, un tagad uh, valstīm ir jāķers pie šī darba, un uh, komisija koordinē šo darbu, bet telekomunikācijās ir šāda pieeja. Šeit nav runa par diskrimināciju, bet gan par noteikumiem, kas būtu stingri un uh, augstas prasības. Esam gatavi uzņemt Eiropā visus operatorus, kuri gribēs iesaistīties tie, eh, šī tīkla izveidē. Un Eiropā, kā jau es teicu, neatpaliek šajā jomā. Mums ir ļoti, uh, uh, ļoti um, augsti attīstīti uzņēmumi šajā jomā. Es Eh, šeit nevienu vārdā nesaukšu, bet mums ir arī 50% eh, patentu šai jomā pasauli, salīdzinot ar pasaulē reģistrētiem patentiem un eh, bū, arī ir labi, lai būtu vairāki piegādātāji katrā valstī, lai nodrošinātu konkurenci. Tālāk eh, rūpniecības vai industriālā politika. 2050. Eh, gads, kā to paredz eh, zaļais kurs. Protams, tas 2050. gads ir jau laiks, kad dzīvos nākamā paudze, bet rūpniecībai ir izvirzīti uzdevumi, Bon, donc, euh, très important, évidemment. Tā tad ir ļoti svarīgi runāt par industriālo stratēģiju. Mēs uh, tagad strādājam pa sektoriem, pa vērtību radīšanas ķēdēm. Šāda pieeja ir nozīmīga. Uh, un industriālai stratēģija jābalstas uz faktu, ka jāīsteno zaļā pakta mērķi, šeit būs daudz jaunu tehnoloģiju, tāpat notiek digitalizācija. Tā jānodrošina arī piekļuve tīriem enerģijas avotiem par pieņemamām cenām. Un ir tāpat uh, Eh, jādomā par energoresursu struktūru Eiropas Savienībā gan zaļā kursa kontekstā, gan arī uh, ir jādomā par to, uh, lai uzņēmiem būtu izdevīgas cenas, tālāk uh, ko, kompetence un personas atbildīgs kolēģis Nikolais Šmits, tālāk piekļuve izdevielām, Eh, Eiropā tas ir svarīgi, tāpat inovācijas un eh, tehnoloģijas. Eh, šeit ir jāpārskata arī viss uzņēmumu ķēde, MVU, attiecības starp uh, lielām uzņēmumu grupām un MVU. Un tāpat datu stratēģija un uh, kompetences, kas eh, ļaus apmierināt pastāvošās vajadzības par resursiem, tiek arī strādāts pie kompetenci izvērtēšanas pārējas kontekstā. Eh, runājot par zaļo kursu, mums ir nepieciešams eh, mehānisms uh, tā saucamais oglekļa korekcijas mehānisms uz robežām, kas palīdz aizstāvēt mūsu uzņēmums, ja tas nepieciešams, ja konkurentu uh, ražojumi uh, neievēro tādus pašus noteikumus, kā ir spēkā šeit. Tas viss ir svarīgi domājot par uh, industriālo politiku un noslēgumā daži vārdi par aizsardzību un kosmosu. Tas arī ir ļoti svarīgs elements manā portfelī. Mums ir e, arī uh, ģenerāla direktors atbildīgs par šiem jautājumiem, un tas attiecas uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, Eh, ir eh, tātad eh, izveido, tiks izveidots īpašs fonds, un es raudzīšos uz to, lai tā līdzekļi būtu pieejami visiem bez izņēmumiem. Lai mums būtu suverēnas tehnoloģijas, kosmos arī ir ļoti nozīmīga joma. Esam pieprasījuši arī pietiekam finansējuma apjomu, rēķinos ar jūsu atbalstu darbā pie DFS šai jautājumā. Tāpat jāpārskata Galileo pārvaldības struktūra, Kopernikus attīstība un jauni projekti, Govsatcom un SSA it īpaši par uh, starpvaldību datu pārvaldes drošību runājot, un tāpat uh, mums ir arī uh, jādomā par raķešu palaišanas sistēmām, un uh, pateicos priekšsēdētāju kungs par iespēju pastāstīt par mūsu plāniem. Paldies, komisāra kungs! Jūs pieminējāt daudz ļoti interesantu tematu, un jums noteikti būs iespējams tos vēl vairāk izklāstīt, eh, atbildot uz deputātu jautājumiem. Jūs prezentējāt ļoti tādu ambiciozu stratēģiju, un var redzēt, ka tie ir jautājumi, kas ir eh, eh, jums tādi patiesi jājam zirdziņi. Mums noteikti vēl būs iespējas par to diskutēt atsevišķi ka tam būs atvēlēts vairāk laika. 27 kolēģi vēlas izteikties un vēl arī koordinatori. Un šķiet ir pienācis tāds brīdis, ka nevarēsim dot vārdu visiem. Un katram koordinatoram būs pa trim minūtēm, un pēc tam septiņas minūtes tiks atvēlēts komisāra kungam, lai atbildētu uz jautājumiem, un tad arī redzēsim, cik daudz laika atliks pārējiem kolēģiem, lai izteiktos. Ēlērkungs, pirmais no ETP grupas koordinators. Paldies, paldies, komisāra kungs. Es esmu vācietis. Un man ir tāda vācieša daba, bet man šķiet, ka komiteja patiešām uh, pieņēma pareizo lēmumu, izvirzot jūs kā komisāru uh, industrijas jomā. Man ir vairāki jautājumi, arī tādi praktiskākas dabas. Daudz jautājumu, ko jūs pieminējat, par tiem jau norisinās sarunas, jo ir jābūt arī investīcijām, un investīcijas uh, ciešā veidā ir saistītas ar inovāciju programmām, tādām piemēram kā apvārsnes trim institūcijām ir uh, jābūt labākai izpratnē, kā koordinēt savu darbību. Mums jādomā arī par procedūrām. Mēs nesam tātad mūsu grupa. Publiski privātās partnerības nav iekļautas šajās diskusijās par dažādiem iniciatīvu projektiem un kas notiek ar kvantumu fiziku, kvantiem, un mums vairs nav tādas flagmaņa iniciatīvas šajā jomā. Uh, Eh, runājot arī par mākslīgo intelektu un visām trim institūcijām, ja mēs vēlamies patiešām eh, būt pietiekami ambiciozi, ir jādomā, ko darīt un kā, jo nav tā, ka ir eh, ļoti daudzi jautājumi, kas ir tieši komisijas pārziņā, bieži vien ir jāvienojas tieši parlamentam ar padomu, un padomu mēdz būt ļoti konservatīva, runājot par interinstitucionālajām finansējuma lēmumu pieņemšanas procesā otrām kārtām. Ja runājam par konkurences noteikumiem, tiek runāts par to reformēšanu, bet jāsaka, ka tagad ir tāda mm, zināma pārbaude. Mēs neuzsākām šo atbilstības pārbaudi, ņemot vērā industriju, bet tieši aplūkojot, apzinot to, kas notiek mūsu lidostās. Tas arī, diemžēl, valsts atbalsta noteikumos nav ņemts vērā. Un tagad pēc kādiem diviem gadiem mēs vēl prāno, plānojam reformēt valsts atbalsta sistēmu. Nu, mums vajadzētu varbūt tomēr. Uh, Pātrināt apgriezienus, citādāk savus ambīcijas nesasniegsim. Trešām kārtām gribēju tādu tehnisku jautājumu uzdot, domājot arī par uh, visām budžeta detaļām. Uh, Mēs eh, runājam arī par um, ūdeņraža šūnu izmantošanu enerģijas uh, iegūšanai, bet nekur tālu neesam pavirzījušies, kā norisinās strateģiskā plānošana parlamentā, padomē un komisijā. Lūk, tas ir jautājums, kas jāuzdod. Mums ir jāapzinās, kā mēs varētu sadarboties pēc iespējas labāk, lai jau 2021. gadā sāktu kaut ko īstenot. Citādāk šī mm, gausā starp institūciju sadarbība mūs tikai apgrūtina un jau pagātnē tas mums ir uh, sagādājis problēmas priekšsēdētājs saka, es atvainojos pirmo reizi izmantoju šo chronometru un uh, tagad varēsim redzēt, cik ilgi kurš kolēģis ir uzstājies. Tagad lūdzu SD grupas koordinators Migas kungs.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 Eh, jūs eh, jau eh, stāstījāt par to, ko esat apņēmies darīt šo piecgadu laikā, kādi ir jūsu plāni. Eiropas industrijai arī ir jāiztur tāds zināms stresa tests, jāievēro tās, kādas saistības tai uzliks zaļais kurs, un tāpat ir jāgarantē, lai mūsu industrija joprojām būtu konkurētspējīga. spējīga lai nepieļautu uzņēmumu pārcelšanu ārpus Eiropas. To, protams, vēlas arī industrijā strādājošie. Jūs teicāt, ka ir jābūt arī šim oglekļu kompensācijas mehānismam pie robežām. Kad tad tas notiks un daudzas rūpniecības jomas tas skars ļoti tiešā veidā? Jāsaka, ka Rumānijā mēs tagad importējam tēraudu no uh, citām valstīm, un tas, protams, rada zaudējumus. Un tas uh, nenāk par labu uh, Eiropas tirgumu kopumā. Tādēļ ir jāpadomā par īpašu atbalstu sistēmu konkrētām nozarēm. Runājot par datiem, jūs pieminējāt Eiropas pilsoņu datus un ka Eiropas institūcijām ir jāparūpējas par pietiekam augstu datu aizsardzības līmeni. Tie, kas zog Eiropas pilsoņu datus, pārsvarā atrodas ārpus Eiropas Savienības. Es runāju arī par um, dažādām industrijām. Pasākumiem ir jābūt no diena efektīviem, lai varētu vērsties pret šādu praksi, un mums ir jādemonstrē citām valstīm, ka tā nav nekāda spēlīta. Par mākslīgo intelektu runājot. Jūs ļoti izsmeļoši uh, atspoguļojāt, kas tad ir nepieciešams, uh, lai uh, šī, šajā jomā varētu gūt panākums Eiropā. Tagad tiek izmantot aizvien biežāk droni un uh, mākslīgais intelekts varētu mums noteikti piedāvāt arī kaut kāds ieguvums konkurences jomā, jo pagadām esam iepalikuši. Paldies! Nākamā runātāja komisāra kungs laipni lūgta šeit. Es eh, ceru, ka um, mums vēl sekos daudz citu tikšanos šo piecu gadu laikā. Pagājušajā nedēļā komitejā diskutējām ar Horvātijas prezidentūras pārstāvi, un viņu prioritāte ir digitalizācijas programma, kā arī industrijas un enerģētikas jomas zaļināšana. Jūs pieminējāt abus aspektus savā runā. Uh, Zaļais kurs tagad ir radījis milzīgu ažiotāžu un jāsaka, ka tas varbūt ir vārdu savienojums, kas šajā sasaukumā jau ir izskanējis visbiežāk, bet tam visam ir arī ēnas puse. Un jādomā, kā palīdzēt mūsu uzņēmumiem, jādomā par MVU. Uh, par digitalizāciju, un ja mēs nepanāksim mūsu rūpniecības politikas izaugsmi, klimata jomā neko nepanāksim. Kā panākt tādu labu līdzsvaru, veiksmīgu kombināciju? Jūs savā uh, uzklausīšanā pieminējāt, ka vēlties jaunu izaugsmas stratēģiju Eiropai. Kā jūs to vēlties īstenot, uh, savijot to ar zaļo kursu? Uh, Jūs eh, runājāt arī ļoti daudz par MVU, ka vienotajā tirgu jābūt izdevīgiem noteikumiem visiem uzņēmumiem, gan MVU, gan arī lieliem. Kā jūs varētu eh, parūpēties, lai šajā vienādojumā netiktu atstāti novārtā tieši MVU? Mums ir eh, jābūt kaut kādai prognozējamībai, eh, konkrētām programmām, stratēģijām, lai arī parlaments varētu to ņemt vērā savā darbā, saskaņojot dažādas politikas un arī aktivitātes institūciju starpā. Tik bieži ir trūcis eh, sinerģijas, tādas saskaņotības starp dažādiem priekšlikumiem un politiskajām iniciatīvām. Uh, Ko mēs varētu darīt kopīgiem spēkiem, lai būtu šī tik nepieciešamā sinerģija starp dažādām politikas jomām? Jūs pieminējāt arī jaundibinātos uzņēmumus, startupus. Kā palīdzēt šiem uzņēmējiem? Jo arī šis jautājums izskan ļoti bieži. Nu, nevar tikai pateikt, mēs atbalstām šos jaunu uzņēmumus. Protams, ka tā tas ir. Bet ko darīt konkrēti? Kā iet tiem tālāk visiem kopīgiem spēkiem? Paldies! Paldies, eh, Jabolovs kundze. Tagad Maikls Blos no Zaļo politiskās grupas. Viņa nav klāta, es runāšu viņa vietā, saka eh, kāda kolēģe. Komisāra kungs, eh, liels paldies par jūsu uzstāšanos. Uh, Ir eh, skaidrs, ka Parīzes klimata vienošanās mērķus mēs panāksim tikai tad, ja arī industrija tiks zaļināta. Tādēļ ir jāizveido arī atbilstoša zaļā stratēģija mūsu industrijai, ņemot vērā tos faktorus kā konkurence, piekļuva resursiem, enerģētikai, datiem. Uh, ir, uh, Jāsaprot, ka zaļa industriālā stratēģija uh, Eh, var būt veiksmīga tikai tad, ja mēs varēsim izveidot klimata neitrālu tautsaimniecību līdz 2050. un pat labāk eh, līdz 40. gadam, ņemot vērā zaļā kursa eh, prasības un klimata neatliekamību. Tikai tā mēs varēsim panākt Parīzes mērķus. No jūsu uzstāšanās man tas īsti netapa skaidrs, kas ir pats galvenais jūsu stratēģijā. Uh, Es saprotu, ka jūs esat ļoti noslogots komisārs, jums ir daudz pienākumu, bet vai jūs varat man piekrist, domājot par šo zaļo kursu un klimatu? Tikai tā mēs varēsim patiešām novērtēt, cik efektīvi ir bijuši pasākumi, ja panāksim šo klimata neutralitāti un visa šī, visas šīs pārmaiņas transformācija būs jaunas iespējas, radīs jaunas iespējas tikai tad, ja mēs mainīsim arī smago metālu rūpniecību, piemēram, papīra ražošana, metāla ražošana. Um, daudz šo materiālu radošana, arī stikla rūpnīcas, tas prasa ļoti daudz enerģijas, patērē daudz enerģijas. Uh, kā padarīt arī šīs rūpniecības jomas eh, tādas vidē draudzīgākas, ko Eiropa te uh, var paveikt un ko tai vajadzētu paveikt. Vēl kāds jautājums, kā izskaidrot to visu vēlētājiem, pārliecināt, ka šīs pārmaiņas ir nepieciešamas eh, iesaistītās puses, MVU, uh, patērētāji, cilvēki, kas dzīvos konkrētos reģionos, ko smagāk skars šis pārmaiņu process. Kā garantēt, ka šajos cilvēkos arī ieklausās, jo pārmaiņas var um, būt pozitīvas, ja mēs domājam ekonomiski, sociāli un uh, ekoloģiski. Jūs esat uh, pats bijis uzņēmējs, man tas šķiet ļoti interesanti. Uh, Kā jūs varētu garantēt, ka uh, ieviešot šīs pārmaiņas ekonomikā, politika būs pietiekami efektīva, lai varētu garantēt prie, nepieciešamos priekšnosacījumus pārmaiņām un arī pēc iespējas ātrāk prognozēt, kā uh, uzņēmumu uz to reaģēs? Paldies! Uh, Lielas paldies! ID grupas vārdā Paulo Borke. Priekšādātāji, paldies! priekšēdētājiem. Komisāra kungs, priecājos, ka var, bija iespējama šī tikšanās. Ar jums, komisāra kungs, tikos Parīzē, dzirdēju, jūs tur nākam klajā ar virkni apgalvojumiem, kam es piekritu, respektīvi, ka nepieciešams šis uh, pierobežas oglekļa koriģēšanas, jeb kompensācijas mehānismus, tā lai izbeigtu šo netaisnīgo konkurenci no trešo valstu pusi. Komisār kungs par šo lietu runājam jau krietni sen. Pavisam nesen arī komisārs Hogans un Fonderlajens kundze minēja šo pašu lietu. Un izskatās, ka komisija iet pareizajā virzienā. Tomēr, neskatoties uz šo pozitīvo kursu, tas, ko Fonderlajens kundze teica um, Davosā, tomēr bija mazliet mulsinoši. Viņa tur runāja par iespēju atteikties no šī mehānisma, ņemot vērā tās augtos centienus, ko īsteno it kā Ķīna, lai risinātu oglekļa emisiju jautājumu nacionālā līmenī. Mēs esam nobažījušies par to, ko Fonderlajena teica šajā runā. Un arī Angela Merkel izsaka arī kritiku par šo robežu nodokļu kompensācijas mehānismu. Tas bija pavisam nesen. Un izskatās, ka šis mehānisms, tā teikt, būs sakauts vēl pirms tas stājies spēkā. Priekšlikuma pieņemšana komisijā tika gaidīta jau līdz pagājušā gada, līdz šī gada beigām, nu vai vismaz nākamā gada beigām. Uh, Mēs uzskatām šobrīd, ka vai nu šis priekšlikums nekad neieraudzīs dienas gaismu, vai, nu, vēl ļaunākā gadījumā, tas tiks tā atšķaidīts, ka no tā nebūs jēgas. Nu, es, protams, negribu šeit uh, nekādā veidā, un tas tāpēc, lai, tā teikt, nepropocētu pārējos starptautiskās arēnas spēlētājs. Komisārkungs, tāpēc gribu vaicāt, vai pastāv tiešām reāla vēlme šo mehānismu pieņemt, un kāds tādā gadījumā ir laika grafikts? Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Krasnodebska kungs, koordinators un vicepriekšādātājs grupā. Paldies priekšādātāji! Komisār kungs! Nu, manuprāt, ir visai raksturī, raksturojoši tas, ka jūs visu lielāko runas daļu veltījāt digitālām lietām un tam līdzīgi. Tas jau ir ļoti labi, bet man ir kāds cits jautājums savā ilgtermiņa stratēģijā. Vai jūs tajā redzat arī vietu pārējai nozarēs, nu, tādām tradicionālām nozarēm? Un kādas iespējas būs tradicionālām nozarēm tālāk attīstīties Eiropā? Mums ir ļoti ambiciozi mērķi, jā, tas visiem ir zināms. Ir, protams, jaunais zaļais kurs, ir jārisina Brexit lietas Ļoti nozīmīga valsts Eiropas Savienība šobrīd atstāja. Mēs zinām, kādu lomu Lielbritānija spēlēja, piemēram, pētniecībā, mākslīgā intelekta jomā un tā tālāk. Nu, tā tad, lūk, Lielbritānija atstāja ES, mm, bet mums, priekš, mums priekšā gaida liels pārmaiņas saistībā ar zaļo kursu. Turklāt nemitīgi dzirdam no padomes, ka nu, būšot budžeta samazinājumi, uh, un tāpat arī daudz gadu finanšu plānā. Un tāpat laikā projekti ir ļoti ambiciozi, piemēram, aizsardzības jomā, bet tur budžets samazināšoties uz pusi. Un tas nozīmē, ka mūsu politiskās ambīcijas eh, saistībā ar šo programmu faktiski nav vairs eh, no tā svaigākajā stāvoklī. Kā mēs spēsim atrisināt šo situāciju, šīs problēmas? kā mums šo Eiropas no, rūpniecību un to starp tradicionālas nozars saglabāt. Un mans trešais jautājums. Zinām, ka pastāv nopietnas viedokļa atšķirības starp dalību valstīm attiecībā uz drošības jautājumiem. Vai jūs uzskatāt, ka mums varētu izdoties šīs domstarpības pārvarēt. Kanclere Mer Merkele izteicās par labu sadarbībai ar, piemēram, Ķīnas uzņēmumiem šai ziņā. Paldies! Un visbeidzot, kas nebūtu nav maz svarīgi, koordinātoru raundu noslēgs goja grupas vārdā Matijas kundze. Ja viņas nav klāt, nu tad varbūt Boteigas kungs izteiksies. Nē? Nu, tad tādā gadījumā, komisāra kungs, došu jums vārdu uz septiņām minūtēm, lai jūs atbildat uz dzirdētajiem jautājumiem. Nu, katrā ziņā nu, gatavojieties arī nu, tālākiem jautājumiem, lūdzu. Paldies! Paldies koordinatoriem par jautājumiem. Pirm, vispirms Elera jautājumi. Daudz kas ticis darīts, un tagad nepieciešams pārliecināties, ka tas viss arī darbojas. Nu, un, protams, ka mums tas viss jādara ar dalību valstu palīdzību. Mēs pilnīgi noteikti ievērojam jūsu noteikto līniju, tā kā jūs teicāt, mēs to visu atbalstām. Ir, protams, virkne projektu, kas eh, nu, nevarēs tikt iekļauti, pieņemti, tāpēc, ka budžetā trūks līdzekļu. Jā, tas rada ba bažas nenoliedzami. Jūs eh, redzējāt, eh, nu, jūs minējāt konkrētus projektus, jā, un tas ir svarīgi. Nu, jā, mums ir uzmanīgi jāskat līdz sarunu, gai, jāsako līdz sarunu gaitai, jāraugās, kas ir iespējams, un budžeta jautājums nenoliedzami ir jārisina tā, lai tas atbilst mūsu ambīcijām. Nu, par uh, konkurenci un konkurētspēju, jā, ļoti labi, ko tu atgādināji, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Atgādināšu, ka, protams, ka tas parādās arī gan Vestageras, gan komisijas uh, paziņojumos, un tieši tas arī ticis likts priekšā. Es arī no savas puses pie tā strādāju. Ar interesi nenoliedzami sekoja līdz notikumu gaitas attīstībai uh, konkurences jomā. Tam jā, jāparādās arī rūpniecības stratēģijā nenoliedzami. Uh, Te ir, kā jau teicu, atkal jābūt dalību valstu atbalstam, parlamentu atbalstam. Tāpat arī komisijas priekšsādātāja ir tā, kas pārliecināsies par to, ka konkurences noteikumi tiešām ir atbilstīgi, lai varētu nodrošināt šo digitālo pārēju un lai mēs tiešām varētu būt šī ģeopolitiskā komite, eh, komisija, kā tika apgalvots. Tālāk. euh, euh, y a des sujets qu'il va falloir vraiment euh, euh, développer. Šis, um, šajā gadījumā mēs runājam, protams, arī par um, enerģijas miksu, tad ūdeņradas un tā tālāk. Šis ir um, svarīgs instruments. Šajā sektorā strauji jāvirzās uz priekšu. Mums būs um, īpašs darbs paredzēts tieši šai ziņā, lai skatītu šos lielos projektus Mm, tiem savā starpā vajadzīga koordinācija, protams, starp dalībvalstīm, komisiju uzņēmumiem, un te piekrītu jūsu teiktajiem. Nikas kunga teiktais. Rūpniecības stratēģija. Protams, ka pastāv mm, konkurence, tas ir nozīmīgi, un mērķis, protams, ir mm, izvairīties no tās kropļošanas. viens otrs no jums eh, jau teica, ka šis eh, pierobežas oglekļa kompensācijas eh, mehānisms izviet no zaļā kursa, kas tika prezentēts. Nu, tātad te nav nekādas domas viņu mazināt vai, vai atšķaidīt. Nē, par to tika runāts, tas tika izziņots, tas tika prezentēts, saņēma atbalstu, tostarp arī no parlamenta un arī no dalībvalstu puses. Līdz ar to šeit nav nekādas divdomības, nē. Šāda veida korekcijas mehānisms būs svarīgs instruments. Kā tas tiks piemērots un cik ātri, un tas ir cits jautājums. Es esmu katrā ziņā apņēmības pilns to virzīt uz priekšu. Jūs, nu, protams, minējat atsevišķas nozars, kur tas varētu būt aktuālāk. Par to mums vēl ir iespējas pārd veikt pārdomas un attiecīgi strauji rīkoties. Runājot arī par datiem, teicāt, eh, ka lūk, būtu ļoti labi, ja šie dati faktiski tiktu uzglabāti un pārstrādāti Eiropā, apstrādāti Eiropā. Jā, šāda veida priekšlikumus es izteikšu arī attiecībā uz datu stratēģijas eh, jautājumiem. Martina Djabālova runāja par zaļo kursu kopumā un izaugsmi. Nu, šajā gadījumā ir skaidrs, ka vēlamies tādu stratēģiju, kas būtu līdzsvarota un kas nodrošinātu izaugsmi. Aiz visām rūpniecības stratēģijām, protams, fonā ir virkni tādi elementi, kas jāņem vērā. Un divas svarīgas lietas gribu minēt. Pirmām kārtām kom kompetences pieaugums Tas ir ļoti svarīgi uh, mūsu pilsoņiem, bet arī vienākārt arī konkurēt spējas pieaugums, ražot spējas pieaugums. Tam jāturpina, tas veicinās kopējo izaugsmi. Nu, gal galā šeit uh, uz kontinenta arī iedzīvotājs skaits pieaug, tas nozīmē, ka konkurētspējai arī ir jāpieaug. Tas ir svarīgs elements un tas ir daļa no šīs industriālās stratēģijas. un zaļā kursa eh, stratēģiju nevar redzēt tikai kā tādu slogu, ne tur arī virkni uzlabojumu paredzēta attīstība un tā tālāk. Atgādināšu arī, ka no nu, šīs ambīcijas, ko mēs minējām, tās jau nav sasniedzamas dienas laikā līdz 2050. gadam. Mums vēl pietiekama laika, tāpat laikā šis darbs ir jāsāk. Komisijai te ir daudz visādu ideju, Attīstīsim attiecīgus instrumentus, jaunas tehnoloģijas, jaunus ražošanas veidus, un tādā veidā veicināsim mūsu konkurētspēju. MVU nenoliedzami ir svarīgs temats. Tas ir uh, manu pārdomu un stratēģijas priekšlikumu pašā saknē. Mēs domājam par visu šo vērtību ķēdi, un mm, par to gan vēl nerunāju, jo mm, šai gadījumā tas viss sasaistās vēl arī ar aprites ekonomiku. Uh, bet ir ļoti daudz tādu preču, um, tā, tādu priekšlikumu, ka, pie kā vēl strādāsim. Um, nu, nu, ir, piemēram, preču pakalpojumu izmantošana, katrā ziņā arī tiks iestrādāt šais vērtību ķēdē, šais priekšlikumos. Uh, vispārīgāk runājot, viss, kas attiecas ar, uz attiecībām starp MVU un šiem lielajiem koncerniem, mm, tas viss ir jāskata no jauna, nenoliedzami. Tas attiec gan uz maksājumiem, gan visu ko citu. Un eh, šis aspekts tiks iestrādāts, tātad MBU aspekts tiks iestrādāts visās stratēģijas posmos. Jūs turklāt runājāt arī par sākumu uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgs temats, jā, jūs pareizi minējāt, tie ir svarīgs finansējums, finansējums. Un jāspēj radīt tiešām tāds reāls vienotais tirgus. Es um, tiešām esmu gatavs par to pie tā strādāt, pārliecināties, ka tas tiek nodrošināts. Un varat ar mani arī rēķināties, ka es centīšos novērst visas barjeras, kas šobrīd ļoti smagi gulstas uz um, šo sākumu uzņēmumu pleciem, neļaujot tiem attīstīties. Tas attiecas arī, protams, ar intelektuālo īpašumu un tā tālāk. Kas attiecas uz zaļo grupas koordinātoru jautājumiem, gribu atkārtot, tas taviet jūs, kundze, jā, kas runāja. Gribēju tikai teikt, ka Arī šajā ziņā stratēģija ir skaidra. Jūs teicāt, lūk, tā ir stratēģija, kam jābūt Eiropas līmenī, līmenī un vaicājāt, kāpēc tad ne dalībvalstu līmenī. Nu, jāsaka, ambīc, emisiju ambīcijas e, nu, ir tādas, kas iet pāri robežām ar emisijas pašas, un tāpēc e, šīs e, emisijas, emisijas kas tiek noteikts Eiropas līmenī, saņem dalībvalstu atbalstu. Uh, kā, kā arī atsevišķi dalībvalstīm piemērot šīs ambīcijas. Nu jā, tas ir svarīgs temats. Kā jūs zinat, šobrīd ir virkne reģionu, kas, piemēram, nāks saņems labumu no taisnīgas pārējas fonda, un um, šāda veida pārējas posms būs vajadzīgs nenoliedzami, bet tālāk, lai garantētu to, ka šī politika virzās uz priekšu ātri, un, kā es teicu, vēl Eh, mums vēl vesela paudze priekšā un nepieciešams, eh, lai Eiropa domā arī par finanšu mehānismiem, investīcijām. Investīcija apjoms būs vajadzīgs ļoti lielā mērā. Nu, nu, kopā ar kolēģiem un kolēģiju strādāsim pie idejām, pie domām, eh, kā to nodrošināt, lai nonāktu pie klimata neutralitātes. Mm, arī ar šī robežu korekcijas mehānismu palīdzību. Bet tas nebūs vienīgais instruments. Būs daudz dažādu vadlīniju instrumentu, kas palīdzēs pārējā. Kas tālāk? Mm kā jau teicu, nav nekādas vēlmes atteikties no šī pierobežu kompensācijas mehānisma, nedz arī to kaut kādā veidā vājināt. Es jau teicu, dalībvalstu atbalstīja, atbalstīja padome, tas ir svarīgs zaļā kursa elements. Un tajā brīdī, protams, kad mēs eh, piemērojam kaut kāda veida normas, tad arī jāskatās, lai tās tiktu ievērotas, arī jāraugās uz to, ko dara mūsu partneri. Nu, es katrā ziņā esmu pārliecības pilns, ka šī, šis princips mums izdosies un izdosies aizsargāt arī savu nozari. Krasnodebska kungs, EKR grupas vārdā. Nu, es nerunāju varbūt pietiekami daudz par digitālo pusi, nu, respektīvi es runāju par to daudz, tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga, tas ir ļoti svarīgs elements, elements uzņēmumi šobrīd 80% eh, darbības veids tieši Eiropas Savienības teritorijā. Un mūsu vīzija jau nav tāda, ka digitālā joma visu aizstās. Nē, nozara rūpniecība turpinās, turpinās attīstīties, bet mainīsies varbūt ražošanas veids, patēriņa veids, attiecības, saiknes attīstīsies, un tā tas notiks katras nozares ietvaros, ņemot vērā šos digitālās attīstības elementus. Par aizsardzību runājot, jā, tas ir uh, projekts, kurā pastāv domstarpības starp dalību valstīm nenoliedzami. Bet šai gadījumā interese Eiropas mērogā ir tāda, ka mm, tikai var, var tikt īstenots tikai tad, ja visas dalībvalstis līdzdarbojas. Un es patiešām ceru, ka laika gaitā, gadiem ejot, mm, šie strateģiskie projekti uh, tiks īstenoti, pierādīs sevi, um, apstiprinās, ka vienlaikus uh, nu, tiek nodrošināta arī tiek, uh, suverenitāte. Un, protams, ka šais uh, projektos varēs pilīties visi, gan uzņēmumi, gan dalībvalsts un tā tālāk, un beigu beigās tad šīs izvēles būs tādas, kas uh, nāks par labu šādu veidu kopīgiem projektiem Eiropas aizsardzībai. Nu, beigu beigās visi būs interesēti izvēlēties šādu ceļu par labu Eiropai. Šķiet, ka tas arī viss pagaidām. Man bija jāizsakās ļoti lakoniski. Jā, jautājumi bija ļoti interesanti un, protams, bija svarīgi dzirdēt atbildes. Tālāk otrā jautājuma kārta. Mums visiem jāiekļaujas, katram runātājam jāiekļaujas vienā minūtē, tā lai varētu dot laiku vēl arī komisāra kungam uz jautājumiem atbildēt. Jo, ja visiem citādi došu vārdu vairāk laika, tad, tad nebūs. Vispirms Buzeka kungs. Paldies priekšādātē. Prezents. Liels paldies par uh, to, ka esat uh, ieradies pie mums. Jūs runājāt par industriālo uh, Uh, attīstību, neatkarību, man ir jautājums par uh, tērauda rūpniecību un koksu izmantošanu. Šobrīd nav nekādu tehnoloģiju, kas varētu aizstāvēt Eiropas Savienībā, Vācijā, Francijā, Itālijā, uh, Polijā ir attīstīta tērauda rūpniecība un ir jāimportē koks no Krievijas, Mozambikas, Ķīnas un Ķīnas Tādēļ ir jāsaglabā koksogles uh, svarīgāko izēvielu sarakstā, un uh, šis lēmums ir atkarīgs no jums, komisāra kungs, un mēs ceram, ka koksogles tiks uh, saglabāts šajā sarakstā. Patricija Toja. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu itāļu valodā. Pāris komentāri man. Pirmkārt, starp zaļo kursu un rūpniecību, nu, šī šķiršanās grūtā, droši vien būs grūti rūpniecībai tikt ar to visu galā, bet uh, mums ir jā. Ja, tas jādara, un mēs nesasniegsim uh, zaļā kursa mērķi, ja nebūs tāds milzīgs tehnoloģisks lēciens, it īpaši enerģētikas nozarē, bet arī industriālajās tehnoloģijās. Kā esat paredzējuši īstenot šo lielo lēcienu, lai sasniegtu mērķus pētījumi, inovācijas? bet arī uh, rūpnieciskai uh, politikai ir jānodrošina sinerģijas, tas viss jāp jāapvieno. Un jās, arī jāstiprina atsevišķi spēlētāji, tīpaši domājot par datu apstrādi. Ja mēs novaināsim savus lielākos uzņēmumus, tad panākumus gūt neizdosies, un dekarbonizācija jāsasniedz atbalstot lielākos uzņēmumus. Nākamais runātais komisāra kungs, gribu uzteikt jūs par uh, nosauktajām politiskām prioritātēm. Jūs ļoti skaidri izsakāties par labu spēcīgai konkurētspējai Eiropas rūpniecībai, un jūs brīdināt ķīniešus, amerikāņus, ka, lai strādātu Eiropā, jāievēro Eiropā spēkā esošie noteikumi, un arī sakāt, ka jāpieliek punkts naivajai Eiropai. Jā, es arī piekrītu, ka dati informācija un uh, komunikāciju tīklu, tā skaitā satelīti un uh, optiskie kabeļi un citos jautājumos ir mums jāsaglabā kontroli par šiem, šiem nozarēm. Runājot par Eiropas uh, stratēģiju, ko jūs domājat, pa, vai nevajadzētu pieņemt tādu uh, pērt vai European Act, vārdu sakot, lai atbalstītu tieši mūsu uzņēmumus uh, digitālajā jomā. Karvajo kundzei vārds paldies priekšsēdētāji. Kā jau tika teikts, atsevišķās uh, rūpniecības nozares ir vairāk karbonizēts nekā uh, vidēji rādītāji, bet uh, ir arī atsevišķās nozarēs lielākies emisijas. Lai to visu pārveidot, ir nepieciešama īsta tehnoloģiskā revolūcija, jāatbalsta, ir pētniecība, izmēģinājuma projekti, vai ir paredzēts piešķirt papildu finansējumu pētniecībai, tehnoloģiskai attīstībai gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī, gan arī privātajā sektorā. Paldies! Tagad vārds zaļo grupas deputātim Ropas kungam. Paldies! priekšsēdētāja komisāra kungs, vēlu jums panākumus jūsu darbā. Es eh, no jūsu prezentācijas uh, sapratu, ka attiecībā uz importētajām precēm ir jāpiemēro tādas pašas prasības kā tām, kas ražotas Eiropā. Tātad tas attiec ne tikai uz preci, precēm pašām, bet arī eh, ražošanas procesiem, vides normām un uh, arī īstenotiem pasākumiem cīņā pret klimata pārmaiņām. Šobrīd spēkā ir prasības tikai attiecībā uz elektrību, kas izmantota preču ražošanai trešajās valstīs. Un būtībā tā, tie ir tikai ieteikumi, tie pat nav saistoši noteikumi. Kad esat gatavs nākt klajā ar priekšlikumu šai jomā? Man jūs kundze, spāņu valodā runāšu. Komisār kungs, jūs teicāt, ka Vestagers kundze un jūs pirmo simts dienu laikā īstenosiet uh, konsultācijas arī ar Eiropas parlamentu. Uh, un arī centīsieties uzlabot sadarbību starp komisiju, padomu un parlamentu. Bet kā esat paredzējis iesaistīt parlaments, parlamentu eh, darbā pie priekšlikuma par mākslīgo intelektu pirmo simts dienu laikā? Vai ir arī paredzēts iekļaut dzimumu perspektīvu šai darbā, jo uh, šī, šajā baltajā grāmatā, ko mēs tagad iepazīstamies, dzimumu līdztiesības jautājumi vispār neparādās. Paldies! Marijan kungs. Dī, Mr. Marjani. Marjani kungs no ID nav zālē. Varenzen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu holandiešu valodā tiek, eh, piemēram, Nīderlandē mikroshēmas ražotas un jāsaka, ka Ķīna eh, izdara spiedienu, piemēram, ASV um, ehm, izdara spiedienu uz mums, lai mēs neeksportētu savus mikroshēmas uz Ķīnu un savukārt Ķīna vēlas tās iepirkt. Uh, Ko tad darīt? Kā tad industrijas stratēģija parūpēsies par mūsu uh, Eiropas uh, industrijas uh, stratēģijām, lai mēs varētu izdzīvot šajā konkurencē un cīņā starp Ķīnu un ASV? Otrs jautājums. Nīderlandes austrumos mēs nesen arī zaudējām, mums netika piešķirtas koncesijas elektrisko autobusu ražošanai, uzvarēja uzņēmums no Ķīnas, bija gan zināmas šaubas par to visu, vai tas ir bijis pareizais lēmums. Kā parūpēties, lai mēs varētu labāk aizstāvēt savu uh, industriju, ņemot vērā negodīgu konkurenci ar trešajām valstīm? Uh, Ja te tiek runāts par ilgtspēju, tas ir ļoti eh, labi, bet kā rēķināties ar aizsardzību? Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies, Roskungs, ECR. Nē, tas ir. Paldies! Eh, jūs eh, pieminējāt eh, vairākas būtiskas atziņas. Jūs teicāt, ka arī tāda enerģija, ko varam atļauties nomaksāt, ir ļoti būtiska. Jādomā arī par kodola enerģiju šajā kontekstā. Bet ir jāsamazina arī birokrātija Eiropas Savienībā. Un pagājuši nedēļ. Uh, tika teikts, ka vajadzētu tātad eh, katra pazust vienam. Tātad tika Fonda Lajens kundze teica, ka ieviešot vienu jaunu noteikumu vai likumu, eh, ies eh, zudumā tiks svītrots kāds vecs likums, bet te tika runāts par vienu proporciju viens pret astoņu. Paldies. Thank you very much. Paldies. Zariņo kungs. Komisāra kungs. Komisija sevi uzskata par ģeopolitisku komisiju, e, lai varētu darboties starptautiskā mērogā, ir nepieciešami iedarbīgi instrumenti, ir jābūt taisnīgiem, ilgspējīgiem savā politikā. Esmu bijis ēnu referents sociāldemokrātu grupas vārdā par e, šiem jautājumiem arī kosmosa izpētes jomā ir trīs pusē vienošanās, bet nav piešķirts finansējums, kā jūs uh, zināt. Uh, finā, uh, Somijas prezidentūra ir samazinājusi finansējumu uh, pētniecības eh, programmu, digitālām programmām, arī kosmosa izpētes programmai eh, ir ievērojami eh, samazināts finansējums, kaut gan tas ir svarīgs arī enerģetikas pārējas īstenošanai. Pekarinen kungs. Arvoisa, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja ja Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs. Europa, Eiropā mūsu rūpniecība ir ļoti atkarīga no izēvielu importa no citām valstīm ārpus Eiropas. Piemēram, redzemju metālu gadījumā mēs esam par 90% atkarīgi no Ķīnas. Mēs gribam attīstīt rup, elektromobīļus Eiropā tos, to, šo tehnoloģiju izvērst uh, tirgu, bet mēs ļoti maz iegūstam, piemēram, kobaltu, kas ir nepieciešams akumulātoru ražošanai Eiropā. Jautājums. Vai kaut uh, šie, šis redzēmju metāla jautājums ir viena no jūsu prioritātēm? Tālāk vārds Vaisas kundzei. Uh, Paldies! Ursula Fonderlaina jūlijā paziņoja, ka MVU Eiropā ir ekonomikas mugurkauls. Tagad lasot, kas notiek digitālās Eiropas kontekstā un runājot par digitāliem profīliem, uh, uh, ir elementi, kas liecina par to, ka mēs varētu arī nesasniegt izvirzītos mērķus attiecībā uz klimatu un uh, taisnīgu tirzniecību. Šobrīd 90 tūkstoši darba vietu nav aizpildītas, kaut arī ir nepieciešamas digitālās prasmes, lai strādātu šajos amatos. Jautājums, ko esat paredzējuši darīt? Un otrs jautājums Eh, ir eh, gandrīz pusē darba vietu pašreiz nepieciešams papildus eh, digitālās prasmes. Kolīgi būs Lagar Krīns. Komisāra kungs, gribu uzdot uh, divus jautājumus par datu stratēģiju. Jūs teicāt, ka vēlaties uh, par prioritāti izsludināt datu uzglabāšanu Eiropā. Kā jūs to nodrošināsiet, ja šobrīd tieši ASV piedāvā labākos pakalpojumus? Otrkārt, par uh, anonimizētu neindustriālu datu um, izplatīšana neindustriālā sektorā. Uh, jā, šie dati nodrošina lielu vērtību, bet ne visi spēlētāji var būt ieinteresēti to darīt. Kā esat paredzējuši uh, rosināt uh, šos uz, uzņēmumus dalīties ar datiem vai pārskatot konkurences noteikumus vai arī paredzot citus stimulus? Solis Pāreskundze. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienībā ir talantīgi cilvēki, uzņēmumi, zinātnieki, bet taisnība, ka grūti ir jaunu uzņēmumiem attīstīties, izvērst savu darbību jo eh, arī tādēļ daudzi uzņēmumi dodas prom no Eiropas, nav pieņēm, pieejams finansējums, nav izveidota uzņēmēja darbības ekosistēma, kas palīdzētu uzņēmiem attīstīties. un uh, uh, daudz lielāks atbalsts šai jomā ir ASV un uzņēmumu pārceļas uz uh, turieni, ko esat paredzējuši darīt attiecībā uz cilvēku kapitālu, cilvēku resursiem savā stratēģijā, lai risinātu šo problēmu. It īpaši uh, runājot par uh, darbības mēroga paplašināšanu jaunu uzņēmumiem un uh, ko uh, darīt, lai šie uzņēmumi varētu attīstīties Eiropā. Tagad Kubiļus kungs, kurš ir kādreiz bijis premjerministrs. Paldies, komisāra kungs, par prezentāciju. Jums ir taisnība, dati ir mūsu nākotne, tie ir milzīgi resursi, un jūs par to visu ļoti pareizi runājāt. Uh, Man ir divi jautājumi. Līdztekus uh, datiem ir vēl citas jomas, kas ļoti strauji attīstās, piemēram, genoma uh, rediģēšana, kas dod uh, lielas iespējas, uh, tā skaitā arī cīņā pret klimata pārmaiņām. Bet Eiropā šādas darbības joprojām ir aizliegtas, kaut gan citās valstīs, ASV, Ķīnā, šādas tehnoloģijas tiek izmantotas. Uh, ko esat iecerējuši darīt. Otrakārt, es esmu no Baltijas valstīm, no Centrāla Eiropas un līdztekus uh, jautājumiem, kas ir kopīgi visai Eiropai, tāda kā globālā konkurētspēja. Mums ir arī reģionāli jautājumi, piemēram, konverģences palēnināšanās. Mūsu ekonomikas attīstība palēninās, mums ir nepieciešama arī industriālā stratēģija, kas palīdzētu mums risināt šīs problēmas. Kāds ir jūsu skatījums uz to? Tautas kundze. Paldies, uh, komisārkungs, ka esat uh, ieradies uz ITRA komitejas sēdi. Es uh, zinu, ka jaunās tehnoloģijas, digitalizācija, robotizācija palīdz uh, radīt jaunas pakalpojums, jaunas iespējas sabiedrībai. Uh, viena joma ir uh, viedās tehnoloģijas, ko izmantojam mājokļos. Un šie jaunie ražojumi, pakalpojumi, stimulu ir ļoti svarīgi, tādēļ ir jāstimulē investīcijas un to attīstība. Uh, Manuprāt, tikai skaidri norādījumi no komisijas puses var stimulēt šādas inovācijas, un mēs varēsim gūt reālu ieguvumu katrs pilsonis, katrs uzņēmums no šīm jaunajām tehnoloģijām. Kāds ir jūsu viedoklis? Kādus papildu pasākumus ir iecerējusi komisija, lai nodrošinātu uzticību, drošību gan patērētājiem, gan uzņēmumiem? Paldies! Paldies! Kutažārs kundze. Paldies priekšsēdētāji, sveicu jūs komisāru kungs. Es ar interesi klausījos jūs plānos par mākslīgo intelektu, par šīs tehnoloģijas uzticamību un ir, protams, jārisina arī izaicinājumi, kas ir saistīti ar mākslīgo intelektu. Šeit ir jādomā par nelīdzību tiesību, par dzimumu stereotipiem, kas varētu saistīties ar šīm tehnoloģiem. Kā esat paredzējuši risināt šīs problēmas? Un tāpat svarīgs jautājums ir datu izmantošana sabiedrības labā. Un kā ir paredzēts īstenot sadarbības ar privātiem un publiskiem uzņēmumiem datu jomā lai novērstu digitālo feodālismu un nelīdzsvarotu datu koncentrāciju. Kolēģi Andersen, Andersen kungs. Bretona kungs, esmu e, referents par kiberdrošības centru. Es gribētu uzdot jautājumus par kiberdrošību. Mēs visi esam viensprāts, ka tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, kas būs jārisina tuvāko gadu laikā. Uh, bet šobrīd šīs atbildes ir nepārliecinošas. Es gribētu zināt vairāk par to, ko esat iecerējis darīt kiberdrošības jomā kopumā, kādas uh, koncepcijas, kādi likumdošanas priekšlikumi tiek gatavot šajā uh, jomā. Uh, un kādi konkrēti projekti attiecībā uz šo centru pastāv uh, konflikts starp dalību valstīm. Mums ir jāmeklē risinājums, jāvirzās uz priekšu uh, kiberdrošības centra jautājumā. Paldies, tagad Eva Kailī lūdzu. Paldies. Dzīvojam pārmaiņu pilnā pasaulē, vēlējos uzdot sekojuši jautājumu kopš pirmās industriālās revolūcijas. Mēs esam pieredzējuši, ka globalizācija ir novedusi pie protekcionisma. Kā mēs varētu vērsties pret šo fenomenu? Un varētu pat runāt par tādu kā tehnoloģiski augsto kāru, kas ir, ir valsts, kas ļoti um, um, tā ierobežo uh, datu izmantošanu un ļoti aizsargā datus, kā panākt kaut kādu līdztiesību šajā jomā un uh, lai būtu arī apusējīgums. Ir zināms paradoks, un mums ir, protams, uh, nepieciešama uh, līderība un konkrēta vīzija, uh, kā visu to saskaņot, lai garantētu gan konkurenci, mūsu izaugsmi, gan arī cilvēku patērētāju intereses, jo dati, datu aizsardzība ir arī demokrātijas sastāvdaļa. Katram ir jāievēro savas saistības, tajā pašā laikā nekavējot izaugsmi un inovācijas. Es ceru, ka jūs varēsiet rast labus risinājumus. Paldies, Salīnīkungs! Grazie. Eh, tre punti. E Paldies, man ir eh, vairāki punkti. Pirmām kārtām šī oglekļa nodeva. Tie ir nepieciešami pasākumi, ja tiek ievērots viens priekšnosacījums, proti, ja tā nebūs alternatīva emisiju tirzniecības schēmai, bet gan papildus instruments. Citādāk jāsaka, ka mūsu industrija nevarēs tik nepieciešamo izaugsmu nodrošināt. Otrakārt, jūs pieminējāt kādu ļoti būtisku faktoru. Runājot par uh, antitrusta likumdošanu, par konkurētspējas politiku, ir daudz uzņēmumu, kas ir jākontrolē. Uh, Un mums ir pirmām kārtām jāparūpējas, lai netiktu iznīcināt uzņēmēju darbību šeit uz vietas Eiropā. Trešām kārtām gribēju pieminēt kosmosu. Jūs runājāt par pārvaldības pielāgošanu jaunajām plasībām, prasībām, tur varu tikai piekrist. Un uh, gribēju arī ko vairāk dzirdēt šajā jomā, bet nerunāsim par budžetu. Nākamais runātājs, es mēģināšu uzdot eh, jautājumu franču valodā. Jums ir patiešām ļoti piepildīts mm, eh, portfelis. Eh, arī kosmosa politika ir jauna ģenerāla direkcija, kas ir um, ehm, kompetenta šajā jomā, bet uh, ir problēmas ar finansējumu. Brexit, protams, arī sagādās papildus grūtības apvienotā karaliste e, bija tāda Eiropas Savienības militārā vara, to mēs nedrīkstam e, piemirst. Kā e, tikt pāri dažu dalību valstu negribīgumām, kas tur piemin 3, 4, 6 līguma pāntu, sakot, ka vienmēr ir iespējams ieviest pasākumus uh, aizsardzības jomā, ņemot vērā dalībvalsts kompetences šeit. Ko darīt, lai radītu tādu patiesu uh, aizsardzības arī militārās tehnikas tirgu Eiropas Savienībā, izveidojot arī uh, publiskā iepirkuma procedūru? Paldies! Vēl pieci kolēģi vēlas izteikties. Un uh, tagad kumpuls Natrī kundze. Paldies, komisāra kungs. Es pilnībā piekrītu, ka arī industrijai ir jāatgūst sava produktivitāte lai uh, varētu tātad nodrošināt cilvēkiem um, darba vietas arī nākotnē, lai akcionāri varētu savus dividendus saņemt un tā tālāk. Ir jādomā arī par digitalizāciju. Ļoti daudz tiek runāts par 5G. Padomāsim par digitālo infrastruktūru. Kā parūpēties lai investori šajā jomā investētu ātrāk, mēs pieņēmām jaunu uh, programmu par 5G spektriem jau pagājušā sasaukumā, bet uh, ir ļoti daudz dalību valstu, kas uh, vēl galīgi neko nav paveikušas un arī izmēģinājuma uh, procedūras eh, netiek eh, uzsāktas saulaicīgi. Mums jādomā arī par labāku enerģiju, tīrāku gaisu, tīrākiem risinājumiem, bet bez infrastruktūras mēs neko nevarēsim panākt, jo tad citi kontinenti mums aizteiksies priekšā, kā nereti tas notiek. Visu laiku tiek runāts, eh, cik daudz naudas ir nepieciešams. 6, 6 miljardi, piemēram, apvienotajā karalistē eh, spektra politikai tiek, lai paplašinātu spektru, tiek atvēlēti. Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies. Man ir divi jautājumi komisāru kungam. Paldies, ka esat ieradies. Datu kopumi. Eh, ap, mākslīgais intelekts, tā testēšana, un dažreiz dati kaut kur nonāk, un uh, neviens par tiem neinteresējas. Un uh, teorētiski varētu būt tādi algoritmi, kas uh, būtu diskriminējuši, nu kaut vai runājot par dzimumu diskrimināciju. Kā cīnīties pret to? Otrs jautājums. Dalību valstīs rodas ļoti daudz datu, bet nav nekādu iespēja līdz šim bijis eh, šos datus publiskot, lai tos varētu arī aparatūras nolasīt. Eh, ko darīt, vai tie tiks izmantot, lai, piemēram, arī apmācītu mākslīgo intelektu? Paldies, nākamā runātāja. Man ir um, daži īsi jautājumi. Uh, kas notiks ar datiem, kādi datu kopumi pirmām kārtām tiks sistematizēti vai, piemēram, tiek satiecas uz veselību, otrām kārtām eh, par eh, datiem kopumā, ja tas ir mūsu kopīgais mantojums, eh, ir jāpārdomā, kādu politiku šeit ieviesīsim un cik atvērtā būs. Paldies! Kristof Kungs.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 vai tā varēs kļūt par līderi cīņā pret klimata pārmaiņām. Mēs vēlamies tādi būt, bet mūsu industrijai, mūsu galvenajam produktivitātes avotam mēs radīsim problēmas. Viņi nevēlas atteikties no um, tradicionāli izmantojamiem energoavotiem. Kā garantēt mūsu industrijas konkurētspēju, kā atbalstīt mūsu uzņēmumus, domājot arī par atšķirībām dalību valstīs? Uh, Dažās dalību valstīs attiekšanās no kodola enerģijas noteikti nelabvēlīgi ietekmēs konkurētspēju. Paldies, Galakungs! Jā, ja, Paldies! Es arī uh, apsolos pēc iespējas lakoniskāk izteikties. Es varu uh, atbalstīt visus tos kolēģus, kas uzdeva jautājumus par tradicionālajiem industrijas um, sektoriem. Es nāku no tāda Vācijas reģiona, kur joprojām tērauda Lietuvas. Uh, um, ir ļoti um, plaši izmantotas, un Būzeka kungs eh, pieminēja arī ogļu izmantošanu, nu cik lielā mērā mēs ogles varam aizstāt ar ūdeņradi, tas, eh, tā, šīs tehnoloģijas vēl joprojām nav gatavas, jādomā arī par konjunktūru. Mums ir eh, jādomā, protams, par šo robežu izlīdzināšanas mehānismu, izlīdzināšanas mehānismu pie robežām, bet ir jābūt arī uh, drošības pasākumiem. Ir valstis, kurās ir ārkārtīgi daudz izmešu, un tās, ja tās piedāvās savu tēraudu mūsu tirgos, ko tad tas nozīmēs mūsu uzņēmumiem? Es gribētu patiešām dzirdēt no jums, ka jūs parūpēsieties par mūsu industriju. Paldies! Un tagad vārds komisāra kungam. Ļoti daudz sarežģītu jautājumu tika uzdots grūti uz visiem tiem atbildēt. Uh, Bet uh, jūs tagad varat uzstāties un beigās būs viena minūte Grifins kundzē, lai viņi varētu no mums atvadīties. Un es ceru, ka jūs apsolīsieties arī atnākt pie mums uh, eh, atkārtoti, bet man ir viena minūte. Astoņas, astoņas minūtes eh, ir precīzai priekšsēdētājs. Labi, ļoti precīzi. Liels paldies! No, uh, visas sirds eh, par šo viedokļu apmaiņu. Eh, jāsaka, ka tā labi ļāva um, atlasīt dažādās prioritātes. Jā, es jau atkārtošu, ka man ir ļoti piepildīts eh, portfelis un uh, Eh, visas jomas ir svarīgi. Kad es runāju par industriju, es runāju par visiem sektoriem. Jā, digitalizācija daudz ko mainīs, bet mans mērķis ir tāds, lai tradicionālā industrija paliek Eiropā un attīstās. Industrija allaž mums būs nepieciešama un neapšaubāmi es ar jums turpināšu aktīvi diskutēt, lai runātu par visiem šiem mērķiem, un es vēlos aizsargāt mūsu industriju. Šīs pārmaiņas, kas nenovēršami ienāks mūsu dzīvēs, prasīs daudz laika, prasīs pielāgošanos, un, protams, ir jādomā par nepieciešamiem politiskajiem instrumentiem, lai šīs pārmaiņas norisinātos pēc iespējas gludāk. Mums ir jāsaprot, kādas iniciatīvas mēs ieviesīsim. Tās ir iniciatīvas, kam jādarbojas ilgtermiņā. Kolēģis Nikolā Šmita teica, ka nekad nedrīkstam nevienu atstāt novārtā. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Jā, industrijai ir nepieciešams atbalsts. Mums ir jādomā arī par resursiem un uh, izvērtējot dažādus ģeopolitiskos riskus, eh, kur tātad iegūt šos resursus, izēvielas. Jāsaka, ka ir pietiekam daudz izēvielu, kas ir pieejams Eiropā, visas vēl joprojām nav apgūtas. Un jaunā Kopernika paudze šī jaunā, mm, jaunais etaps eh, ļaus arī daudz ko eh, apgūt un eh, izpētīt no jauna. Ir pietiekami daudz dabas resursu arī zem zemes šeit Eiropā, kas vēl joprojām līdz galam nav apgūti. Daudz bagātību. Un arī digitalizācija, protams, nevajag aizmirst, par to es runāšu marta sākumā. Uh, Eh, februāra sākumā mm, komisāra kungs sev pārlabo. Protams, ir kāds jautājums, eh, tie ir pakalpojumi, eh, par to mēs šodien gandrīz nerunājām, bet tas arī man liekas ļoti svarīgi. Uh, runājot par industriju, par rūpniecību, arī pakalpojumi iegūst aizvien uh, lielāku lomu, tādēļ arī tos neaizmirsīsim, ja runājam par vienoto tirgu. Jūs runājāt par šo Buy Open Act. Vai European Act, man uh, šis lozungs, uh, šis sauklis nav pārāk mīļš, uh, Protams, mums ir jārunā par uh, suverenitāti, uh, pieminot arī šeit Eiropas um, aizsardzības industriju. Ir ļoti svarīgi faktori, uh, domājot par tiem mehānismiem, kas jau tagad tiek izmantoti. Es domāju, ka runājot par šiem jautājumiem, jums mana nostāja ir ļoti skaidra, ka esmu pietiekams uh, labi izteicies. Arī šis uh, slavenais uh, oglekļa mehānisms uh, tika pieminēts, uh, un uh, jāpiemin vēl kāds uh, daudz uh, svarīgāks aspekts ir jābūt uh, līdzvērtīgiem spēles noteikumiem šajā pārmaiņu laikā, pārmaiņu posmā. Uh, ir jāparūpējas, lai mūsu industrija, lai pakalpojumu sniedzēji varētu uh, pietiekami labi pielāgoties jaunajām prasībām, aizsargājot arī darba vietas. Jā, Eiropā ir uh, šis atvērtais tirgus un ir aprūpēs, lai tie produkti un izēvielas, kas nonāk pie mums no trešajām valstīm, arī atbilstu uh, visiem uh, standartiem, tajā skaitā arī sociālajiem standartiem, kas jāievēro uzņēmumiem. Nav tikai oglekļa mehānisms, tam ir ārkārtīgi daudz komp komponentu. Es pats kopā ar Filu Hoganu eh, ļoti daudz apspriežos, eh, domājot arī par šo lauksaimniecības prizmu. Ir eh, daudz lielu uzņēmumu, kas vēlas savus preces eksportēt uz Eiropas Savienību, bet viņiem noteikti ir jāievēro pietiekami augsti standarti, lai nebūtu negodīgas konkurences ar Eiropas uzņēmumiem. Eiropa. Jā, šeit ir nu, gandrīz kā starp diviem tādiem pretmetiem - Ķīnu un ASV, un tai ir arī uh, jāņem vērā šā tirzniecības kara sekas. Ir, protams, normāli, ka mēs sevi projicējam šajā situācijā, un mums ir jāsaprot, kādas attiecības mēs saglabājam ar citām valstīm, ar trešajām valstīm. Uh, Ir e, tā tad ļoti daudz e, tirzniecības ar trešajām valstīm. E, tāda ir šī mūsdienu pasaule, globalizētā pasaule, un nedrīkst būt tādas negodīgas konkurences. Protams, ka Eiropai ir jāatgūst savi izaugsmes rādītāji, tā jāveicina, bet tāpat laikā mums ir jāievēro visi demokrātijas principi. Un, ja pareizi sapratu, Trumps tagad ir uh, pilnās burās uh, priekšvēlēšanu kampaņā, un viņš uh, varbūt arī tagad vairāk pārdomā savu politiku, un Viens no mūsu mērķiem tātad ir uh, sekot uh, šai attīstībai Amerikā un domāt arī par turpmāko sadarbību ar viņiem. Ja runājam par kosmos politiku, tā daudz tika pieminēta. Mums ir jābūt uzticamam spēlētājam šajā jomā. Jau pirms dažām dienām es pieminēju pats šo pārvaldības problēmu, runājot arī par Galileo. Uh, Un tāpat kā jūs visi, es secināju, ka viena, viens no incidentiem, ko piedzīvājām šovasar, bija saistīts ar um, nepietiekamu pārvaldību. Ja ir, piemēram, viens miljards tīkla izmantotāji, tas, protams, var radīt problēmas un uh, Tādēļ ir jārisina šīs pārvaldības problēmas. Pagaidām tāda pietiekami labā pārvaldības mehānisma joprojām nav. Un uh, Eiropas kosmosa aģentūrai ir jākoordinē savs darbs ar komisiju, lai varētu pārvaldību uzlabot. Un, jā, Bez finansējuma neiztiksim, jūs uh, to pieminējāt, gan par kosmosu ir jādomā par tām atbilstošu finansējumu, par digitalizāciju, aizsardzības industriju. Es uh, cīnīšos uh, par um, nepieciešamā finansējuma asignāciju visiem šiem projektiem. Ir jau izskanējuši konkrēti priekšlikumi, Es eh, šeit arī rēķinos ar jūsu atbalstu, eh, lai mēs varētu sasniegt nepieciešamo eh, finansējuma līmeni. Jūs pieminējāt arī drošību, kiberdrošību. Varbūt, ka tādā nedaudz uh, šaurākā uh, grupā, lokā mēs par to vēl varētu apspriesties, um, tā specifiskāk, konkrētāk, bet, nu, tas arī ir viens no mūsdienu fenomeniem, ko nevaram aizmirst. Aptuveni 80% no datiem uh, kaut kur uh, tiek saglabāti, nevienmēr tie tiek saglabāti šajos mākoņos. Tādēļ kiberdrošība ir patiešām jāuzlabo, lai mēs būtu e, spējīgi arī vērsties pret šiem kiberuzbrukumiem visā Eiropas kontinentā pietiekam augstā līmenī. C10 direktīva šeit būs ļoti e, svarīga un uh, Es eh, gribētu, lai uh, prezidentūra, Horvāta prezidentūra varētu panākt jau progresu šajā jomā. Es negribētu teikt, ka ir blokāda padomā, bet uh, arī šis uh, kiberdrošības centrs, tam beidzot ir jābūt iespējai sākt normāli darboties. Uh, Ja runājam par uh, MVU finansējumu, uh, tas ir ārkārtīgi būtisks, uh, protams, priekšnosacījums, lai mūsu ekonomika varētu attīstīties. Ir šis uh, InvestEU uh, projekts. Mums uh, ir arī, protams, uh, jāturpina sadarboties ar ASV. Mums uh, ir vēlme, lai mūsu uzņēmumi palikt šeit Eiropā, lai tie uh, nepārceltu savus filiālus kaut kur citur. Mums ir jāatbalsta arī jaunu uzņēmumi, it sevišķi šajos jaunajos sektoros, tādos kā digitālais. Ir ļoti daudz jaunu uzņēmumu tagad Eiropā, un, protams, arī būs tie jāatbalsta un jāraugās, lai tiem iet labi. šis uh, oglekļa pielāgošanas uh, mehānisms, nē, tas ETS neaizstās, uh, tas būs vēl tikai papildus mehānisms. Un manās acīs tas ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību mēs varētu šo pārmaiņu posmu līdzfinansēt un uh, labāk izmantot arī mūsu resursus, uh, izstrādājot tādu mehānismu, ar kura palīdzību mēs varētu patiešām šo ilgo pārmaiņu posmu finansēt. Un es gribētu arī pieminēt, ka tie būs uh, desmit. Uh, desmit tūkstoši miljārdu. Tā nebūtu nav maza summa. Uh, Eh, Tā tad eh, jādomā par pietiekami lietpratīgu līdzekļu izmantošanu un mums ir vajadzīga tāda infrastruktūra, kas ļautu pietiekami labi izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, 5G eh, un. Protams, ir jāpiešķir arī šīs atļaujas, licences un dalību valstīm ir mm, jāievieš nepieciešamā infrastruktūra. Uh, lai varētu izmantot visas šo jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas. Es atvainojos, es esmu nedaudz jau iekavējis, saka komisārs, eh, bet bija tik ārkārtīgi daudz jautājumu un es nevarēju paspēt uz tiem visiem atbildēt. Es redzu, ka valda patiešām liels entuziasms un interese par visiem šiem jautājumiem. Tas ir lieliski. Un man ir ļoti liels prieks um, šeit uh, diskutēt ar uh, deputātiem, kas tik labi pārzina visas šīs jomas, šos tematus. Un Un uh, mani priekšlikumi noteikti jums arī kalpos par vielu pārdomām. Lielas paldies par šo viedokļu apmaiņu. Uh, Un varbūt mēs nākamās reizes varētu tā precīzāk par konkrētākām jomām runāt, par pakalpojumiem, ja jūs vēlaties, par industrijas, smago šo industriju. Un Es uh, sazināšos arī ar saviem dienestiem, lai uh, mēs varētu izveidot vislabāko sadarbības formu. Paldies, komisār kungs, lūdzu, vēl uzgaidiet šeit divas uh, minūtes, uh, kolēģi, lai mēs varētu uzklausīt arī Grīfinas kundzi. Uh, un uh, mēs arī gaidīsim šo jauno uh, komisijas pozīciju par mākslīgo intelektu, kā arī jūsu paziņojumu par industrijas politiku. Mums bija ļoti liels gods, ka šeit uh, esat ieradies, un, protams, nākotnē ar prieku mm, runāsim par atsevišķiem sektoriem tā plašāk. Un tagad Terēs Grifina, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs zinat, ka Leiboristi vēlējās palikt Eiropas Savienībā. Mēs esam briti, mēs esam eiropieši. Es domāju par visiem tiem jauniešiem savā reģionā, kas balsoja par palikšanu. Man ir ļoti, ļoti žēl. Ar jūsu laipnu atļauju es gribētu pateikties savai meitai Britai Grifinai, kas pēdējo 24 gadu laikā ir strādājusi kopā ar mani šajā lieliskajā uh, projektā. Godīga pārēja, klimata izmaiņas, energoefektivitāte, energo enerģijas cenu radītā nabadzība. Pie visa tā esam šeit strādājuši roku rokā. Gribēju pateikties visiem sekretariātam, padomniekiem, tulkiem, Betīnai, Emīlajai, Džeremijam. Uh, Krisam Polsam, bez kura nevarētu šeit strādāt, Krisam Viljamsenam, Šarlotei, Andrejam, Darija, Andy and many more. Un vēl daudziem citiem. Un arī kolēģiem, deputātiem, ar kuriem kopā strādāju pie tīras enerģijas pakotnes visu Eiropas pilsoņu labā. Un tas ir ļoti būtiski. Soledad, Dan, Carlos, Cornelia, Miriam, Uten, Christian, Tishenko, who gave me that extra half a percent on energy. Un runāt par energoefektivitāti bija kolēģi, ar kuriem varējām vēl ambiciozākus mērķus uh, panākt. Trīs miljonus ēku tagad varēs um, sanēt, izremontēt, padarīt energoefektīvākas, un 7 miljonu cilvēku vairs necietīs no energorēķina radītās nabadzības. Arī Klauds Tūrmes man ļoti daudz palīdzēja, un Buzeka kungs jūs zināt ka es jūs mīlu, bet, nu, varbūt nedaudz palaidiet vaļīgā gāzes pedāli. Migels, komisāri, uh, visi bija ļoti aktīvi šajā sasaukumā, gribēja novēlēt veiksmi mūsu darbiniekiem, Lorai, Antonio, jaunajiem komisāriem. Un, ja drīkstu, gribu nodziedāt Liverpūliešu dziesmu. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end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 Thank you so much. Thank you for your role. Thank you <coughs> to you, to you and all colleagues which. Paldies, uh, Grīfins kundze, paldies uh, arī visiem jūsu kolēģiem, kas šos gadus darbojas ITRA komitejā. Mēs noteikti turpināsim sazināties, novēl jums panākumus. Dargie kolēģi, tiekamies 17. februārī.